Good morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi. Mums jāsāk ir mūsu kopīgā ekon un afko komiteja sanāksmē. Man ir prieks būt līdz priekšsēdētājiem šai sanāksmē kopā ar Danotu Hībneri. Uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Paldies! Paziņojumu nav, arī labi. Un varam pāriet uzreiz pie mūsu galvenā punkta. Runa ir par Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas centrālās bankas statūtu 22. panta grozīšana. Ļoti aktuāls dosjē. Parastajā normatīvajā procedūrā ir paredzēts grozīt ECB statūtu pantu, Un e, šīs dosie cieši saistīts ar vēl citu e, saistībā ar CCP, centrāliem darījumu partneriem. Mums ir līdz referenti Hibners kundze un Mato kungs. Un došu uzreiz vārdu jums, Danuta. Jā, paldies! Paldies tiem, kas eh, paspēja ierasties uz šo kopīgo sanāksmi Ekon un AFCO komitejām. Kā jau Roberto tikko sacīja, mēs šodien runājam par 22. pantu un tā grozīšanu. Vēlos atgādināt mums visiem, ka ECB 22. jūnijā pagājušajā gada nāca klajā rekomendāciju lēmumam par 22. pantu kas bija kā papildinājums komisijas priekšlikumam no 13. jūnija pagājušajā gadā, ar kur tika grozīts emīri attiecībā uz CCP uzraudzību. Un kļuva skaidrs, ka centrālām bankām ir jābūt pienācīgi iesaistītām CCB, CCP uzraudzīšanā, un ECB eh, e identificēja galvenos iemeslus kāpēc e, ir nepieciešama CCP uzraudzība, kuru veiktu centrālās bankas. Tas ir tādēļ, ka CCP ir ļoti svarīgi gan Eiropas Savienībā, gan globāli, un tur var rasties uh, riski, kas ietekmēs tīrvērtes sistēmas un maksājumu sistēmas, kā arī uh, saistīts ar monetārās politikas īstenošanu. Un tika arī atzīmēts, ka apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības arī var atstāt savu ietekmi uz eirosistēmu darbību. attiecībā uz centrālo banku kā emitentu darbību saistībā ar eiro valūtu. Un ir arī skaidrs, ka pašreizējais status Eiropas centrālo banku sistēmas un pašas ECB darbība pašreizējā formātā neļauj eiro sistēmai uzņemties tādu atbildību, kāda ir paredzēta komisijas priekšlikumā. Un kā jūs noteikti atceraties, tas ir saistīts ar 2015. gada spriedumu ko nu, pieņēma Eiropas Savienības tiesa, saskaņā ar kuru ECB nav normatīvās um, uh, šīs uh, pilnvaras uh, lemt par tīrvērts sistēmām un CCP. Līdz ar to tika atrast šāds veids, kā ECB var grozīt statūtus. Un komisijai ir pilnvaras kā padomdevējiem Viņi atzinīgi vērtēja statūtu grozīšanu un ierosināja grozīt ECB statūtu, mainot šo pilnvaru klāstu ECB. Un tad lieta nonāca Eiropas parlamentā, un cik tālu tad esam tikuši šeit. Šodien ir paredzēta pirmā viedokļu apmaiņa, Divas komitejas ir iesaistītas šajā jautājumā ne tikai pēc būtības, bet arī saistībā ar institucionālo nozīmību, um, izskatot arguments, kas mums jāņem vērā. Un vēlos izteikt uh, divus tādus pārdomu punktus no konstitucionālās perspektīvas un pēc tam mazliet arī par saturu. Tātad pirmais elements uh, saistībā ar konstitucionālo dimensiju šim dosjē ir saistīts ar to, ka mums ir nepieciešams eh, rast institucionālo līdzsvaru. Līdzsvaru, kas ir paredzēts līgumos un eh, tajā, kā darbojas Eiropas Savienība. Līdz ar to mums ir jānodrošina, ka ECB pilnvaras eh, regulēt tajās jomās, kur citas ES iestādes, tā skaitā likumdevējiem, ir arī pilnvaras. Līdz ar to mums ir pareizi jāsadala kompetences visiem dalībniekiem, radot lielāku skaidrību un e, jāizvairās no konfliktējošu noteikumu piemērošanas. Un lai nebūtu nekādu pārklāšanos. Un otrs punkts saistībā ar konstitucionālo dimensiju ir tāds, ka sarunu rezultāts par ECB statūtiem ir jāsaskaņo ar rezultātu no sarunām par emīru grozīšanu. Kā jūs zinat, tā, šī darbība ir noslēguma posmā. Līdz ar to mēs izvēlējāmies abiem dosjē tādu kalendāro grafiku, laika grafiku, kas ļautu saskaņot šīs divas lietas, un abiem tekstiem ir jābūt, kā jau norādīja, saskaņotiem un savietojamiem. Protams, kā konsekvence nenozīmē pilnīgu kopēšanu, jo gal galā mums ir runa par diviem atšķirīgiem juridisko normu līmeņiem, uh, Un tas ir tas, ko es vēl gribēju norādīt. Šeit ir eh, tiesību normu hierarhija jāievēro. Statūts ir primārās tiesības, augstākais līmenis, kas nosaka Eiropas centrālās bankas darbību un funkcionāli ir uzskatāms par leks generālis. Savukārt emir šajā E, kontekstā ir leks speciālis, kas skar konkrētu tematu, respektīvi CCP uzraudzību. Līdz ar to juridiskās noteiktības kontekstā mums ir jārunā par to, kā pēc būtības ierobežot e, pilnvaras, kas ir ECB saskaņā ar statūtiem. Tomēr to nevar veikt e, preskriptīvu noslēgta saraksta formā, jo šāds noslēgts saraksts mm, varētu derēt emir grozīšanai šodien, bet statūtiem ir jābūt pietiekami elastīgiem, kas ļautu saskaņot to ar emīru arī tad, kad uh, nākotnē varētu būt kāds potenciāls tālāks e, izmaiņas emir. Līdz ar to domāju, ka tā kā tas jau parasti ir Eiropas likumdošanā, mēs e, būsim spiesti atrast e, risinājumu līdzsvarus starp noteikumiem un šo rīcības brīvību, ko jo mazāk eh, reaģējoša sistēma būs eh, neparedzētām situācijām, jo grūtāk būs strādāt. Un tagad par eh, re, šo ziņojumu pēc būtības vēlos ierosināt, ka komisijas grozījumu mēs varētu vēl vairāk grozīt, darīt to tādā veidā, kas noteiktu, ka jaunās pilnvaras, kas tiek uzlikts ECB, tiktu īstenots tādā veidā, kas sakrīt vai ir savietojums ar līdz likumdevēju pieņemtiem lēmumiem. Un vēlos pēc būtības ierobežot ECB pilnvaras, iekļaujot plašu e, jomu sarakstu, kā likviditāte, e, noregulējums, arī uh, Citi jautājumi. Tas būtu tāds eh, plašs saraksts, bet eh, ne noslēgts, lai to vēlāk varētu papildināt. Un trešā lieta, kas manuprāt ir arī svarīga attiecībā uz saturu, ir iekļaut normas par ārkārtas situācijām, ārkārtas pilnvarām, kas būtu e, centrālai bankai, kas ļautu ECB rīkoties situācijās, kad eh, tīrvērtas sistēma finanšu instrumentiem saistīta ar nenovēršamiem riskiem finanšu sistēmai. Nu, tas būtu aptuveni viss, ko es vēlējos sacīt. Protams, ka mums ir jāapzinās, ka notiek paralēli darbs, un arī padomē Šis darbs notiek, mums ir jāsako līdzi, kurā virzienā arī līdzlikuma devējs virzās. Paldies, Roberto! Paldies Danutai! Tagad mūsu līdzreferents Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Danutai par ievadu. Tas bija ļoti noderīgs ievads tik svarīgajā jautājumā Es absolūti varu atbalstīt eh, savu līdzreferenti, viņa ir eksperta šajā jautājumā, un tas nāk par labu mums visiem. Man nemaz nevajadzēs tik daudz jums stāstīt. Tātad, kas mums ir nepieciešams? Pirmkārt, jau skaidri mērķi. Ir jāatzīst, ka ECB ir jābūt ar pilnvarām regulēt šo jomu un ieviest koriģējošus mehānismus, ja tas ir nepieciešams. Un tas ir jādara sadarbībā ar citām Eiropas Savienības iestādēm un pilnībā likumīgā veidā. Tad, kad ir nepieciešams aizsargāt Eirozonas stabilitāti, ECB ir nepieciešams pilnvaras rīkoties tā, kā apstākļi to nosaka, un tā, tādam nolūkam viņiem ir nepieciešams papildu pilnvaras, lai regulētu atsevišķus eh, centrālus darījumu partnerus, jeb CCP. ECB plāno izmantot šīs normas monetārai politikai tikai un vienīgi, jo gal galā tās ir viņa galvenais pienākums - monetārā stabilitāte. Esam jau saņēmuši, kā norādīts, pozitīvu rekomendāciju par ECB pilnvaru grozīšanu. Ir svarīgi pabeigt darbu pie šīs finanšu sistēmas noregulēšanas, Komisija ir izvirzījusi ieteikums, es to atbalstu. Un tad tas nodrošinās lielāku saskaņotību starp normām, kas ir attiecināms uz ECB darbību. Un esmu pārliecināts, ka abi likumdevēji ir iesaistīti šajā procesā. Sarunas, protams, norit par emīru, kā jau tam ir jābūt. Mums ir jānodrošina, ka šīs normas būtu saskaņotas. Eiropas centrālā banka ir paredzējusi nopietnas izmaiņas grozījums statūtiem, kas palīdzēs tai labāk pildīt savas funkcijas. Un tas nozīmētu arī to, ka ECB varēs rīkoties tā, kā emir to ir paredzējuši. normas attiecībā uz centrāliem darījuma partneriem ir pieņemts, šī joma ir labi regulēta, tātad pēc finanšu krīzes mēs esam to paveikuši. Tomēr ir nepieciešami daži grozījumi statūtos, lai nodrošinātu vēl lielāku saskaņotību un labāku CCP uzraudzību Eiropā un arī trešajās valstīs. Kā jau es minēju, ir trīs elementi, kurus Danuta jau uzsvēra. Pirmkārt, jau ārkārtas situācijas, kas var rasties saistībā ar jaunām pilnvarām, arī kuras noteiks līdz likumdevēji. Un ir svarīgi, ka ir šis atvērtais saraksts, lai mēs varam arī to papildināt, tad, kad tas ir nepieciešams. Kā jau es norādīju, es atbalstu Danutu. No attiecībā uz ECB pilnvaru papildināšanu. Tas būs ļoti svarīgi, tīpaši nākotnē, ņemot vērā arī e, situāciju tirgos un ar tīrvērti pēc Brexit. Mums ir jānodrošina, ka Eirozona spēja efektīvi funkcionēt. Es ceru, ka mēs turpināsim diskutēt par šo jautājumu kopā ar dosie par Emīru Tas ir ļoti svarīgi no konstitucionālā viedokļa, no regulatīvā viedokļa. Un mēs ar interesi gaidīsim eh, nākamo atzinumu arī no juridiskā dienesta. Paldies! Sāksim tagad ar ēnu referentiem Pervanšu Beres. Uh, uh, es esmu ēnu referenta abās komitejās, tā mēs varēsim nedaudz ietaupīt laiku. Pateicos par uh, šo uh, tikšanos, kas veltīta uh, šādam svarīgam jautājumam. Mēs tagad gaidām, kas notiks arī ar MIR2, bet pietrūks tomēr informācijas, jo mūsu līdšanējā darbā pie šā dosjē ir jautājumi, ko mēs uzdevām juridiskajam dienestam, lūdzot tos uh, padziļināt, izpētīt. Un jau ir pagājuši, manuprāt, divi mēneši, ja nekļūdos, un līdz šim nekādu atbildi neesam saņēmuši. Kaut gan, manuprāt, šie juridiskie jautājumi ir ļoti būtiski. Visu citu iestāžu juridiskie dienesti ir mobilizēti. Uh, Un, nu, es nezinu, vai nu man vajadzētu organizēt tagad visu juridisko dienestu konferenci, bet, nu, tomēr būtu interesanti, nu, nodrošināt, ja ne konkurenci, tad vismaz uh, tomēr uzklausīt visu šo dienestu atzinumus, lai tos varētu salīdzināt un, uh, nu, tomēr ceram saņemt noteiktos termiņos juridiskā dienesta atzinumu pēc iespējas ātrāk un vēl uh, labā franču valodā un par lietas būtību. Uh, nu, šeit ir evolūcija trīs uh, līmeņos. Pirmkārt, ir tiesas lēmums, kas nosaka, ka Eiropas centrālai bankai un likumdevējiem ir, būtu jādomā par statūtu grozīšanu, un šeit ir vēl konteksts ar diviem citiem elementiem. Pirmkārt, CCP uh, ietekme pieaug un nozīmība pieaug, un uh, tam visam jau ir sistēmisks raksturs un arī uh, risks ir jāņem vērā, raugoties uz tirgus attīstību un um, krīzes mācības, un otrkārt Brexits apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības un rodas jautājums par uzraudzību, par to, kā darbosies CCP uh, ārpus Eiropas Savienības likumdošanas aptvēruma. Tālāk par lietas būtību. Es uzskatu, ka mūsu iestāde vienmēr ir iestājusies par Eiropas centrālās bankas neatkarību un Neviens arī necenšas apšaubīt šo neatkarību. Arī manā valstī visi saprot, kādas ir bankas pilnvaras. Bet jautājums par to, kā mēs e, Eiropas, savie, Eiropas centrālās bankas darbības sasaistam ar likumdošanas maiņām. Un, e, šis jautājums ir pamatots un ECB ir pamats uh, uztraukties par šo aspektu attiecībā uz uh, ieros, komisijas ierosināto 22. panta grozījumu. Es arī uh, saprotu Danutas Hubneras viedokli par to, ka šīs ierosinātais risinājums varētu radīt problēmas. Tas, ka 22. pantā vienkārši tiek no MIR2 pārkopēts uh, tas, kādi, kādas ir šīs specifiskās jomas, kurās tieši jāiesaistās ECB, lai nodrošinātu dro, sistēmas, maksājuma sistēmas drošību un stabilitāti. Jo tas ir bankas kompetence. Es būtu arī gatava pieņemt tādu redakciju, kas balstās uz principiem, bet, nu, Protams, mums ir jānovien, jāvienojas par principiem. Pirmkārt, mums ir jāvirzās uz priekšu gan attiecībā uz 22. pāntu un emir divi, nu vienalga kādā secībā. Otrkārt, ECB nevar Uh, pieņemt to, ka otrā līmeņa likumdošana uh, tai uh, ierobežotās darbību ikdienā, un treškārt mums ir vajadzīgs arī tāds skaidrāks priekšstats par to, kādi standarti, kāds regulējums, kādas normas ir tās attiecībā, uz kurām ECB e ir jārīkojas. Un vēl ceturtais punkts arī ir tāds, ka Eiropas parlaments strādā pie regulas priekšlikumiem vai regulējuma priekšlikumiem, nu, Un mēs eh, vēlētos arī saņemt ECB priekšlikumus par to, ko, kādās jomās arī parlamentam būtu pamats iesaistīties. Un, nu, manuprāt, tam visām būtu jābūt šajā priekšlikumā. Līdz šim referenti to gan nepieminēja, bet ceru, ka viņi par to domā. Paldies! EKR Lunes kunga vārdā kāds uzstāsies. Paldies priekšsēdētāji, es paužu nevis savu viedokli šorīt, bet runāju Sanderu Lunes vārdā, jo viņš nevarēja piedarīties šai sanāksmē, par to arī atvainojas. Bet viņš ir sagatavojis dažus īsus punktus un tos arī nolasīšu. Uh, Iepriekšējā runātāja runāja par eh, ziņojumu kontekstu, to neatkārtošu, bet Sanders Lūnē saprot, ka juridiski ir nepieciešams mainīt 22. pantu ECB, SCB eh, statūtos, lai būtu iespējams veikt eh, regulējošu darbību šai atbildībai ir jābūt um, ECB mērķu ietvaros. Šī grozījumi ir saistīti ar emīru pārskatīšanas procesu, un uh, darbs ir jāveic tikai uh, ņemot vērā priekšlikums par uh, saistībā ar šo procesu. Ir nepieciešami juridiski instrumenti un ietvars, lai ECB varētu pildīt emīru un citu tiesību aktu normas. Pašreiz pastāv juridiskā neskaidrība un uh, Eh, arī eh, vēlētos saņemt juridiskā dienestā atzinumu un interpretāciju, pirms mēs virzamies tālāk uz priekšu šai darbā, un Lūnesa kungs ar lielu interesi strādā pie šā eh, priekšlikuma un sadarbojas ar ēnu referentiem. Tālāk Mortens Mēsēršmits, kurš nevēlas uzstāties. Alde grupas vārdā būtu jāuzstājas uh, Šarlam Gerensam, bet viņa arī nav zālē. Jādzekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības vispārējās tiesas uh, nolēmums ir pieņemts par ECB statusu, div, statūtu 22. pantu par uh, dažu CCP iespējams sistēmisko raksturu Eiropas Savienībā un dalību valstīs, un ECB jāspēj pildīt savi pienākumi, lai nodrošinātu monetāro stabilitāti. Tādēļ ALDE grupa kopumā atbalsta ECB uh, ierosināto uh, 22. panta grozījums statūtos, bet kā komisija norāda savā atzinumā, ECB eh, e eh, sagatavotais uh, grozījums paplašina aptvērumu un tādējādi ECB darbība varētu nonākt pretrunā ar regulām vai citiem tiesību aktiem, ko pieņēmusi padomu un parlaments. Un, lai novērstu šādu situāciju, mēs uzskatām, ka e, aptvērums ir jānosaka pēc iespējas ierobežots, lai ECB, ESCB varētu pildīt savus pilnvaras, neiejaucoties citu ES institūciju kompetencē. Paldies! Sēns Gigolds, lūdzu. Jā, secība ir mainījusies. Nu, varu runāt ļoti īsi. Kopumā mēs atbalstam ECB ieteikumu, un mēs arī uzskatām, ka ir mm, Eiropas komisija sniegusi nepieciešamos precizējumus, ņemot vērā ES tiesas nolēmumu, kas mm, tas viss ir pamatots Un piekrītam arī komisijai par to, ka uh, šai procedūrai jānotā, jānotiek kopējā likumdošanas ietvarā, un mūsu referente un AFCO priekšsēdētāja pauda savus komentārus. Mēs varētu uh, nedaudz detalizēt to visu, bet mums būtu jāuzstāj uz to, ka šis jautājums saraksts nav noslēgts, bet gan ir atvērts saraksts. Un otrkārt, par ārkārtas pilnvarām jūs esat iesniegusi līdzīgas grozījumas MR2 ietvaros, un tādēļ rodas jautājums, vai mums to nevajadzētu darīt emīra pārskatīšanas procesā, nevis šeit, un vai vajag tiešām duplicēt šos jautājumus, mēs varētu strādāt efektīvāk, iekļaujot to emīra divi pārskatīšanas procesā, bet nu tās nav tāds absolūti uh, reliģisks jautājums. Mēs kopumā to visu atbalstam. Jegas kungs no goja grupas, lūdzu. nós, eu não. Paldies. Man šķiet, ka neesmu, diemžēl, saņēmis nekādu informāciju no ēnu referenta. Viņš cerēja, ka varēs ierasties uz šo sanāksmi, jo pat pašreiz atrodas citā sanāksmē. Bet eh, mūsu bāžas šai jautājumā ir tādas, ka mums ir jāseko attīstībai, attīstības gaitai finanšu nozarei. Tomēr mēs pastāvīgi saskaramies ar finanšu sistēmas nebeidzamo radošumu. Tā uh, turpina attīstīties un apiet jebkādus noteikumus, ko iestādes ir pieņēmušas. Un tādēļ mūsu iestādes vienmēr saskars ar izaicinājumu censties uh, kaut kā ierobežot šo briesmoni, kas pastāvīgi mutē. ir uh, tagad piedāvāt šie grozījumi reaģējot uz uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, bet mums ir ievērojami iebildumi uh, pret uh, šādiem uh, risinājumiem, jo jāņem vērā ēnu banku sistēmas attīstība un citas problēmas finanšu sistēmā. Mēs vienmēr dzenamies pakaļ šai sistēmai, cenšoties to panākt. mēs neiebilstam pret šo konkrēto pasākumu, bet diezgan skeptiski vērtējam iespēju panākt finanšu sistēmu savā attīstībā tā vietā, lai ķertos pie uh, problēmas saknēm, lai šo sistēmu tiešām varētu kontrolēt. Paldies, EFDD kolēģi! Monokungs? Nē. Tagad brīvā mikrofona procedūra Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētāji. Mani priecē šī lielā vienprātība Eiropas Savienības tiesas nolēgums par statūtu maiņu 22. punktā tiešām rada Eh, plašu vienprātību, bet uh, iepriekšējais runātājs piesauca ēnu banku sistēmu, un tas arī būtu jāņem vērā. Mans jautājums Danutai ir šāds. Vai kāds var, eh, vai tā varētu tikt apšaubīt ECB neatkarība, ja tai uh, tiek dotas papildu pilnvaras? Un tas uh, viss būtu, ja uh, pilnvaras ir paredzēts uh, finanšu naudas stabilitātes regulējumam un kā šīs papildu pilnvaras sasaucas ar izvirzītiem mērķiem. Izņēmumu kārtā arī vārds pervanšai beresai. Jā, pavisam īsts papildinājums. Es aizmirsu, aiz, aizmirsu to pateikt. Es nezinu, vai komisijas un padoms pārstāvi piedalās šajā sanāksmē un var atbildēt mums par to, kāda ir situācija padomē šajā jautājumā, lai mēs zinātu, kas tur notiek. No, I, I think we just, if there's nobody, we just move to the commission because... Ja no nu padoms neviena nav, tad mēs varētu gluži vienkārši pāriet pie komisijas pārstāvjiem. Es nezinu, varbūt, ka padomē nekas nenotiek, varbūt, ka komisijai ir kas jauns sakāms. Pīrsāna kungs. Like you say something? Thank you, Chairman. I'll be very brief. Nu, varbūt jūs varat pateikt arī par kaut ko par to, ko padomi domā. Mēģināšu atbildēt uz uh, jautājumu Izteikšos īsi, komisija ļoti atzinīgi vērtēja ECB iniciatīvu trīs iemeslu dēļ. Centrālajie darījumi partneri ir arvien sistēmiskāk nozīmīgi. Tie rada riskus, otrkārt Brexit vairo izaicinājumus. Mēs to esam skaidri pauduši arī mūsu uh, ziņojumā, un tāpēc arī piedāvājam grozījumus, kā uzlabot emīru un kā vairot centrālās bankas lomu. Un nu, treškārt, Savienības tiesa ir ļoti skaidri norādījusi, ka ECB regulatīvās pilnvaras ir tikai maksājuma sistēma jomā, bet ne finanšu instrumentu tīrvērtas jomā. Ja vēlamies pieņemt emīru un ECB piešķirt jaunas pilnvaras, Mm, tās arī īstenot, tad 22. pāns statūtos ir jāmaina. Tas ir pavisam skaidrs. Bet komisija arī vienmēr ir skaidri norādījusi, ka mums ir jābūt konsekventiem. Un jaunās ECB regulatīvais pilnvars jāveido tā, lai tas viss nebūtu konfliktā ar padomes un parlamenta pieņemtajiem tiesību aktiem. Jāpaturprātā, ka ECB statūtos un veiktajās izmaiņās ir nepieciešams līdzsvars formulējumos. Uh, Te nav runa tik daudz par uh, hierarhiju, un tas neietekmē centrālās bankas neatkarību. Un tas viss ir jāformulē ļoti uzmanīgi. Darbs padomē turpinās. Pēc 18 minūtēm atkal tiksies eh, padomas darba grupa šajos jautājumos. Un eh, padomē ir vispārēja vienošanās par to, ka ECB būtu jāpiešķir papildu pilnvaras. Padomi domā par eh, jomām, kur varētu šīs pilnvaras eh, paplašināt. Bet, nu, dalībvalstu vidū nav domstarpība par to, kā ECB pilnvaras būtu jāpapildina. Nu, lūk, tāda jaunākā situācija sarunās padomē, iespējams, ka dienas beigās būs vēl cita jaunāka informācija. Labi, paldies. Vārds atkal ziņotājai. Pavisam īsi izteikšos. Es tā saprotu, ka vairākums atbalsta 22. panta grozīšanu, un visas trīs institūcijas strādā šajā virzienā. Un es domāju, ka arī parlamentā jau ir skaidrs, kāds ir starpinstitucionālais līdzsvers kādas ir institūcija pilnvaras un uh, kāda ir līdzlikumdevēju pienākumi to visu nedrīkst apdraudēt. Un, un, ja runa ir par konkrētiem formulējumiem, tad es domāju, tie jāveido tā, lai mēs nepavērtu durvis nekam tādam, kas uh, varētu traucēt uh, ECB turpmākam darbam. Uh, Mums ir jānodrošina, lai centrālā banka var efektīvi darboties atsevišķos jautājumos. Nu, lūk, nu, jādomā, vai mēs tikai formulējam galvenos principus, veidojam atvērtu sarakstu. Mēs jau zinām, ka dzīve var nest pārsteigumus nu, un situācijas, ko mēs nevaram šodien paredzēt. Bankas statūtu mājiņu arī nevajadzētu pārāk bieži īstenot, tāpēc ir jārod pareizais līdzsvars starp tradicionālajiem ar likumdošanas izstrādes saistītajiem izaicinājumiem. Nu, lūk. Paldies uh, ekonu priekšsādātājiem. Jūs droši vien tagad runāsiet par laika grafiku. Bedošo vārdu Mātā kungam. Man nav nekas daudz piebilstams. Gribu teikt paldies visiem tiem, kas ir izteikušies un līdzdarbojušies. Es arī domāju, ka šī reforma ir ārkārtīgi svarīga ir jāpadaida juridisko dienestu atzinumi, kā jau daudz arī norādīja. Un vairākas grupas ir izcēlušas to, cik būtisks ir Brexit aspekts. Un tiesību aktiem ir jābūt, lai mums būtu efektīva sistēma. Priekšādātājs par laika grafiku runājot. Tas vēl jāapstiprina. Un, protams, ka viens no būtiskiem elementiem ir juridiskie atzinumi. Tā kā mutinām juridisko dienestu noslēgt savu darbu, mēs zinām, ka tas ir sarežģīti. Esam jau visi arī identificējuši problēmas, bet risinājumu vēl nav. Bet, nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka jāturpina strādāt Laika grafiks. 28. mārts ir ziņojuma projekta, termiņš 20. aprīlī prezentācija, 2. maijā grozījuma iesniegšanas termiņš, 24. maijā skatīsim grozījumus, balsojums 19. jūnijā. Ziņojuma projekta termiņš. Un tad ir mums mazliet laiks liekas prezentācijai vēl. Protams, ka šie datumi vēl var mainīties, bet cerams, ka tā nenotiks. Un cerams, ka drīz saņemsim arī juridisko atzinumu. Paldies! Šo īso, bet ļoti intensīvo kopīgo AFCO un nekontonāciju varam noslēgt. Paldies Danutai! Un tagad varam ķerties pie ekonsanāksmes. Thank you.